Lieliski. Ich eröffne die Sitzung. Sākšu sēdi. Tā ir ārkārtas sanāksme šai, šai komitejai. Marija nāca klajā ar priekšlikumu samainīt 7. un 8. punktu. Nu, mums līdz varētu mums izdoties arī diezgan ātri pastrādāt. Nu, mums jādara viss, protams, iespējamais, lai darbs ritus, ritātu uz priekšu strauji. Turklāt pastāv iespēja skatīties šīs komitejas sanāksmē arī internetā. Tātad šī komitejas sēde tiek pārādīta internetā. Uh, Un lūk, šādā veidā Eiropas parlaments vēlas nodrošināt pārskatāmību. Vai kāds vēlas izteikties par darba kārtību? Nē, ļoti labi. Nu, tādā gadījumā strādāsim tagad pie trešā darba kārtības punkta. Tas ir eh, jautājums par apakšlīgumu slēdzošu uzņēmumu sociālo atbildību ražošanas ķēdēs. Jānis Kremlis no Nīderlandes runās Lehtinen kunga vietā. Lūdzu, jums vārds. Uh, eh, jā, dank, eh, Tomas. Um, ehm, ik zal even heel kort. Liels paldies, Tomas. Uh, eh, rapport. Uh, dat rapport. Es tikai gribēju pateikt, ka ir vairāki momenti, ko vajadzētu šeit pieminēt. Tātad šis uh, atzinums nav atsevišķs. Tas ir saistīts arī ar citiem atzinumiem, par kuriem mēs runājam šajā komitejā. Tas ir par nelegālo apkarošanu, un, protams, kad ir arī citi ziņojumi, kurus parlaments ir izskatījis šās problēmas aspektā jau iepriekš. Par ko mēs runājam šajā atzinumā? Arvien vairāk ir gadījumi, kuros apakšlīgums slēdzošie uzņēmumi, bet eh, arī tāpēc, ka mēs šobrīd esam piedzīvojuši veselu eksploziju tā saucamajai eksternalizācijai, uh, Tad jautājums par apakšliegumu slēdzošo uzņēmumu sociālo atbildību Eiropā kļūst arvien aktuālāks. Jautājums ir, kurš ir atbildīgs par sociālo situāciju? Līdz ar to šis jautājums kļūst arvien aktuālāks Eiropā, un patreiz pieejamie risinājumi patiesībā iet divos tikpat kā pretējos virzienos. Pētījums, uz kuriem atsaucās Lehtinen kungs, galvenokārt ir saistīti ar to pieredzi, kas ir uzkrāta celtniecības sektorā visās Eiropas valstīs. Mēs runājam arī par ražošanas ķēdēs piemēroto sociālo atbildību, un Lehtenen kungs atsaucās arī uz citiem risinājumiem, un, protams, šos risinājumus mēs varam ļoti bieži redzēt gan dažādos rīcības kodeksos, gan arī citur. Jāsaka, es personīgi pirms eh, piedalījos šajā parlamentā strādāju lielā starptautiskā uzņēmumā, un raugoties uz rīcības kodeksu, tad vienmēr bija tā, kad uzņēmums bija atbildīgs par sociālo momentu, tad eh, mēs vienmēr izvēlējāmies tādus apakšu uzņēmējus, kuri atbild mūsu sociālajām normām, un tas nav saistīts tikai ar celtniecības nozari, bet arī ar citām. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja kāds apakš uzņēmējs kurš piedāvā samtehnikas pakalpojums kādā citā valstī, tad viņam ir jāizpild šās valsts sociālie, sociālās normas. Lehtinēna kungs lielā mērā izskata sekojošas ap, apstā, apsvērums. Galvenokārt Lehtinēna kungs uzskata, ka mums vajadzētu būt uh, likumdošanas priekšā atbildīgiem par to, kā tiek sadalīta sociālā atbildība un kā sociālā atbildība ražošanas ķēdēs tiek organizēta. Lehtinen kungs ir nācis klē ar veselu virkni priekšlikumu, ir veselu virkni grozījumu arī iesniegti. Un e, diskusijas šobrīd e, tiks uzsākts gan mūsu komitejā, gan arī citās. Taču jautājuma būtība, manuprāt, ir ārkārtīgi skaidra, ka vienam paldies. Now we have time for discussion. Nu, un tagad mums ir laiks diskusijām. Pirmais runātājs lūdzu. Paldies priekšsēdātā. Gribēju pieminēt vēl vienu aspektu, tāda fona informācija. Lektinien kungs atvainos, ka nevarēja būt šeit, to gribēju piebilst, un tāpēc arī Jans runā viņa vietā. Bet atgriežos pie tā, ko vēlējos teikt. Liba komiteja šobrīd ska, izskata fāvas ziņojumu par nelegālo darbu spēku, ko Jans arī pieminēja. Un te ir problēma, jo viņi ir pieņēmuši, vai vismaz ierosina, pieņem pirmā lasīmā vienošanos, kur ieklaus, iekļaut grozījumu 9. pantā, un tur tiek ierobežota atbildība, tātad šī atbildība uz pirmo līmeni, ja pirmo slāni šiem apakšuzņēmējiem. Līdz ar to tālāk, ja apakšuzņēmējiem vairs nav atbildīgi, nu rezultātā situācija pasliktinās pasliktinās, nevis uzlabojas. Nu, manuprāt, drīzāk šis ziņojums ir vajadzīgs. Lība šobrīd izdara spiedienu, viņi vēlas nākamā nedēļa plenārsēdē šo ziņojumu jau apstiprināt, bet jāsaka līdz ar to viņi graus eh, pamatu šim ziņojumam. Uh, Nu, varbūt mēs varam sazināties ar Libu sekretariātu un noskaidrot, kā tas notinās. Varbūt nu, varam panākt kaut kādu veidu atcelšanu un nokārtot šo te visu sajukumu, kas radies, jo es nedomāju, ka ir iespējams panākt vienošanos pirmā lasījumā. Tas ir ļoti būtisks jautājums un domāju, ka mums vajadzētu veltīt papildus laiku šī jautājuma izskatīšanai. Jā, nu es domāju, varbūt par to vajadzētu runāt priekšsēdētājiem savā starpā. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nevar tā vienkārši mainīt visus šos grafikus. Tas ir jāapspriež. Mums ir 66 grozījumi iesniegt. Un par tiem, protams, vēl ir jāapspriež. Plāns bija paredzēts tos pieņemt 11. februārī, un pēc tam bija paredzēts ziņojumu tālāk nodot plenāru sēdē martā. Bet, nu, priekšsēdētiem savā starpā tas ir jāapspriež. Un domāju, ka, nu, Mm, zināmu laiku varētu tiešām vēl papildus iegūt, bet komitē, protams, ir jābūt teikšanai šai jautājumā. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, un ir, piemēram, tie, tādas, tādas personas, kas domā, ka šie pašiniciatīvas ziņojumi vispār nav nekā vērti, un tos pat nav vērts apspriest. Nu, es nevaru tam piekrist, es domāju, šādu veidu, pret šādu veidā tieks mums ir jācīnās. Mums nav īpaši daudz laika, lai uzstātos un runātu par šiem jautājumiem. Mums jārunā gal galā par šīs lietas būtību, un mums ir vajadzīgs laiks arī debatēm. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Vai Lehtinen kungam ir kaut kas, ko teikt par grozījumiem? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad es ceru, kā abi šie priekšsādātāji, kam te priekšsādātāji apspriedīsies savā starpā un jautājumu arī atrisinās. Nākamais darba kārtības jautājums ir pacientu tiesību piemērošana pārobežu veselības aprūpē. Tas ir likumdošanas priekšlikums, tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. To atzinumu šeit gatavo Īlis Brageto. 184 grozījumi iesniegt par šo, par šo ziņojumu. Domāju, ka šis jautājums varbūt ārkārtīgi interesants. Nu, kā tad tas nākas, ka bija 186 grozījumi, ka, kur tik daudz? Kāpēc šis jautājums radīs tādu ažiotāžu? Lūdzu, Brageto kungs. Jā, saka Brageto kungs, tas patiešām liecina par to, cik ļoti svarīgs ir šis ziņojums. Nu, lai arī mēs neesam vadošā komiteja, tik un tā debatas, jāsaka, kas izvērtušās ap šo jautājumu, ap šo priekšlikumu, ir ārkārtīgi plašas un dzīvīgas. Debatas komitejā tiešām bijušas pozitīvas pēc sava rakstura, un tendence ir bijusi tāda, ka tās vēlas papildināt, bagātināt šo priekšlikumu, iesniedzot šos ārkārtīgi daudzos grozījumus. Esmu tos sagrupējis, protams, neiešu tiem cauri vienam pa vienu, tas būtu par daudz. Ir atsevišķi grozījumi, kas vēlas precizēt pretrunīgos aspektus, jeb dažādās interpretācijas. Tad ir grozījumi, kas savukārt no otras puses uzsver tās problēmas, kas saistīts ar garantijām, kas nodrošināmas pacientiem. domāju, ka varam rast atbilstīgus kompromisus daudzos gadījumos. Nu, bet ir arī tādi grozījumi, ar kuriem cenšas ierož, ierobežot direktīvas aptvērumu, un, un nedomāju, ka tos varēsim piekļaut kompromisos, respektīvi, ka, nu, nedomāju, ka te, tas ir kaut kas tāds, par ko varam iziet uz kompromisu. Pārsvarā esmu pār šo priekšlikumu un uztver to kā iespēju pacientiem nodrošināt papildus tiesības Eh, papildus tiesības arī ārpus EKT Eiropas kopienu tiesas lēmumiem un spriedumiem. Turklāt grozījumos tiek runāts arī par ļoti svarīgo sociālo dienestu lomu Eiropas veselības sek aprops sektorā un tiek uzsvērt nepieciešamība e, nodrošināt vispārēju kvalitāti šiem dienestiem, kā arī vispārēju pieejamību jo mums taču pastāv šis solidaritātes princips, ko visi cenšamies arī respektēt. Turklāt Gribētu pieminēt arī darbinieku, darba ņēmēju drošību. Tātad darba drošība, tas arī ir jautājums, par ko komisija un parlaments runā. Tātad viss šīs infekcijas, kas norisinās slimnīcās un atsevišķos gadījumos, nu jā, tas rada nopietnas bažas laiku pa laikam. Mēs piemin arī nepieciešamību sadarboties dalībvalstīm savstarpēji. Turklāt domāju, ka vajadzētu runāt arī par sadarbību starp reģioniem jo daudzos gadījumos dalība valstīs veselības aprūpas pakalpojumi vairāk ir reģionu kompetencē nekā valsts kompetencē. Tātad tas ir tāds pārobežu jautājums, reģionu sadarbības jautājums. Un nu, viens tāds pretrunīgs jautājums, par kuru tomēr šķiet mums izdosies panākt kompromisu, ir jautājums par autorizāciju. Tā ir iespēja dalību valstīm nu, rīkoties tā nedaudz elastīgāk attiecībā uz saviem pilsoņiem. Nu, bet, protams, te tiek radīts arī zināms finanšu sloks, finansiāls sloks slimnīcām veselības aprūpu pārvaldību, veselības aprūpas pārvaldībai, tātad, zinām, finanšu plānošana atsevišķas dalībvalsts vēlas, lai šis pasākums tiktu stiprināts, spēcināts, un domāju, ka viens no tādiem izšķirīgākajiem grozījumiem šai saistībā eh, ir iesniegts eh, tā, lai Eiropas pilsoņi varētu izmantot šos pakalpojumus. Ir grozījumi, kuriem dodu priekšroku, kuros ir runāts par nepieciešamību nodrošināt saikni ar sociālo drošību, sociālo apdrošināšanu un garantijām. Domāju, tas ir svarīgi. Tad vēl ir arī virkni grozījumu, kuros izteikts aicinājums detalizētāk, detalizētāk aprakstīt, kas tad ir veselības aprūpe un kas ir aprūpe slimnīcās, tātad ambulātārā, stacionārā aprūpe. Un eh, nedomāju, ka mēs esam pārāk kompetenti, lai varētu šādā veidā definēt atsevišķus veselības aprūpas eh, segmentus. Domāju, varbūt tos nevajadzētu apstiprināt. Nu, tādi ir apmēram šie grozījumi to galvenie virzieni un domāju, ka pie tiem tātad turpināšu strādāt un mēs varēsim nākt klajā ar kompromisu eh, grozījumiem, kas varētu samazināt šo te kopējo eh, grozījumu skaitu. Un mēs varētu nonākt beigu beigās pie priekšlikuma, kas ir tāds pārvaldāmāks, pārskatāmāks savā apmērā. Paldies, saka priekšsādātājs. Tas tā ļoti laba zīme no jums, referenta kungs, lieliski. Referents šķiet ir apmierināts ar šiem grozījumiem izņemot tātad dažus. Līnes kundze liberāļu vārdā lūdzu. Paldies! Liels paldies par darbu, ko esat padarījis pie šī priekšlikuma. Kā jūs zinat, es esmu iesniegusi. Mm, runātājs Maida. Esmu iesniegusi diezgan daudz grozījumus, un paldies, ka jūs teicāt, ka jūs pārsvarā atbalstāt šos grozījumus. Nu, tātad 39. grozījums. Stīvs Hjūs un es strādājam pie šiem jautājumiem. Tas ir grozījums par ja, traumām, kas rodas no ādatām, ir īpaši, kas attiecas, piemēram, uz veselības aprūpas darbiniekiem. 14. grozījumā runājam par infekcijām, kas rodas veselības aprūpas eh, pakalpojums sniegšanas rezultātā. Uh, Nu, tātad viss šādas, šāda veida infekcijas. 87. grozījums. Te runāja par nepieciešamību pārliecināties, ka katrs veselības aprūpētas sniedzējs visās dalībvalstīs ir pietiekami kompetents. Un es domāju, ļoti svarīgi, lai pacienti saņemtu šādu apliecinājumu, ka šie cilvēki, kas praktizē medicīnu, tiešām ir attiecīgi kompetenti tajās dalībvalstīs. valstīs. Tātad 168, eh, 179 un 190 grozījums. Runājam par kompensāciju mehānismu, ko vajadzētu izvietot, eh, nu, tātad, kur varētu izmaksāt konferencijas, ja kaut kas noiet greizi. Ir. Un savukārt eh, vajadzētu pārliecināties, ja noiet kaut kas greizi, zināmā amatā, tad, nu, piemēram, konkrētam cilvēkam, tad arī pārējās dalībvalstis par to būtu informēts. 44. runāja par pieejamiem formātiem, piemēram, invalīdiem. Un 201. Eh, grozījums, kur tiek runāts par receptēm, eh, tas arī svarīgs. Es zinu, ka atsevišķās valstīs pastāv šīs receptes, kas ir pieejamas, piemēram, cilvēkiem ar dažādu veidu traucējumiem, kustību traucējumiem un tam līdzīgi. Viņiem savukārt nav pieeja Eh, informācija. Es domāju, šeit vajadzētu iesniegt to grozījumu. Ja jūs runājat par to, krodas papildus izmaksas, tas ir tiesa un vajadzīga šī iepriekšējās autorizācijas procedūra, kas jāstrādā. Es domāju, tas būs vissaržģītākais jautājums. 154. grozījums ir eh, arī, tajā centos rast tādu līdzsvaru starp atsevišķiem grozījumiem, kas jau iesniegt par šo jautājumu. Šī iepriekšējā autorizācija to varētu nodrošināt pacientiem. Un nauda tādā ziņā gribētu izmaksāt tiktu izmaksāta dalību valstī, dalību valstīm, ja pacientiem ir iespēja piekļūt tādu pašu veidu ārstēšanai un rodas līdzīga veida izmaksas, vienalga, ja tās tiek nodrošināt šai dalību valstī, šajos šīs dalību valsts ietvaros. Un ja aprūpe tiek no, nu, nodrošināta viņu mītnes zemē, tātad neatkarība no dalību valsts, tad tādā gadījumā dalību valstī šie līdzekļi jānosūta tiešā veidā, bet es domāju, ka šeit būs problēmas, te radīsies problēmas. Bet vēlreiz liels paldies par darbu, ko esat paveicis šajā jomā. Mm, zinu, ka darbs ar vidas komiteju arī nav viegls. Es arī ar to nodarbojos savas grupas ietvaros un domāju, ka beiga beigās ziņojums būs lielisks, bet, nu jāsaka, darba priekšā vēl ir ļoti daudz un domāju, šī iepriekšējā autorizācija būs viens no klupšanas akmeņiem. Paldies! Vielen Dank, Liz. Und die nächste ist die Anne van... Paldies, paldies Lizai. Un tagad Anne van Lenken, lūdzu. Ik zou ook onze rapporteur willen bedanken voor... Paldies, paldies. Arī es eh, vēlējos pateikties referentam un eh, es vēlētos pateikties par to, ka mums bija ļoti veiksmīga sadarbība ar ēnu referentiem. Tieši kā jau Linas kundze teica, mums ir ļoti labs atzinuma pamatojums, un ja mēs skatāmies uz grozījumiem, tad, protams, mums ir jāatdzīst, ka vesela virkni no tiem mani nomierina. Ir pieci e, būtiski aspekti, kurus mums vajadzētu izskatīt, bet pirms es pieskaros šiem aspektiem vēlētos pajautāt, vai sekretariāts šai komitejai ir kontaktējies ar vidas komiteju. Kāpēc es uzdodu šādu jautājumu personīgi un kāpēc sekretariātam? E, to ir pamanījis gan referents, gan arī vairāki kolēģi, kuri ir piestrādājuši pie punkta, kas nāk pēc 10, punkts, 10 un starp 10 un 11 punktu. Tas ir jautājums par veselības aprūpas iestādēm. Uh, Pirms mēs balsojam, mums vajadzētu izskatīt šādu jautājumu. Cik tālu mēs kā komiteja varam iet mūsu pilnvarās? Ja es situāciju saprotu pareizi, tad mūsu komiteja ir kompetenta izstrādāt ziņojumu par procedūru. Tātad eh, mēs nevaram runāt par kvalitātes garantijām veselības aprūpas iestāžu sadarbībā starp dažādām dalību valstīm. Par to atbild NV komiteja. Un es uzskatu, ka par to vajadzētu atbildēt referentam Bovis kungam no NV komitejas. Tātad par ko esam atbildīgi mēs? Es uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu vairāk izstrādāt tos punktus, kuros mums ir atbildības mandāts. Tagad par tiem punktiem, kurus es vēlētos sīkāk izskatīt. Vispirms, juridiskais pamatojums. Kāds ir šīs direktīvas juridiskais, tiesiskais pamatojums? Es šeit tagad eh, neskatīšos uz tiem grozījumiem, kurus ir iesnieguši kolēģis Hjūģi un arī citi. Tātad grozījumi, kuros eh, vajadzētu atpakaļ atsaukties uz 162. punktu. Tātad pamats, kā mūsu komiteja izvērtē veselības aprūpas iestāžu kompetences. Vispārēji runājot, Eiropai nav īpaši liela kompetence izņemot infekcijas slimību apkarošanā. Tātad šīs direktīvas pamatā kāpēc es pieminu šo 152. punktu. Direktīvas pamatā it kā izskatās, ka mēs šeit atkāpjamies no brīvas personu pārvietošanās un no kopīgi iekšējā tirgus, mēs atkāpjamies no sabiedrības veselības jautājumu, un es uzskatu, ka parlamentam šajā lietā nevajadzētu lobēt ekonomiskās intereses. Es uzskatu, ka tas nekādām veidā nesasaucās ar šo priekšlikumu, jo patreizējā teksta redakcijā 16. punkts Eiropas Savienībai nav kompetence reaģēt uz šo jautājumu, bet tas, protams, lielā mērā atspoguļo mūsu domāšanas veidu, mūsu filozofiju, ar ko mēs vēlamies pateikt, ka sabiedrības veselība un e, pakalpojumi, kas ar to ir saistīti, nāk par labu visiem iedzīvotājiem. Tas ir pirmais jautājums. Otrais, ko vēlētos e, pieminēt, šīs direktīvas aptvērums. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs e, visu laiku atcerētos parlamentā, ka šī direktīva, un šeit es vēlētos atvainoties par manis izmantoto skatu punktu, tātad šajā direktīvā, runājot par direktīvu, mums vajadzētu arī atcerēties to, kas šobrīd notiek padomē. Tas, ko padome iekļauj savos atzinumos, tas lielā mērā parāda to tendenci, kuru mēs uh, īstenojam šajā komitejā, un tas ir zināmā pretrunā ar komisijas slēdzienu. Tātad padome arī savos atzinumos un dokumentos ir uzsvērus, ka šajā direktīvā runa neiet par transnacionālu vai vispārēju veselības aprūpu. Šajā direktīvā runa ir jāiet tikai un miernīgi par pacientu pārvietošanos pāri robežām, un mēs nevaram neko vairāk iekļaut saistībā ar uh, Eh, veselības pakalpojumu sniegšanu. Tātad šeit runa neiet par eh, medicīnas profesionāļiem, kur dodas uz citām valstīm, lai sniegtu veselības aprūpu. Mēs runājam tikai un vienīgi par pacientiem. Nākamais, trešais punkts par definīcijām. Ir ārkārtīgi būtiski saprast, un izvērtēt, un patiesībā gan padomu, gan veselu virkni parlamentu kolēģi ir uzsvērusi, ka visu laiku mums ir jārunā par pacientu pārvietošanos, brīvu pārvietošanos, lai saņemtu veselības pakalpojumus. Es vēlreiz uzsveru pacientu, ne par ko citu. Kā jau es teicu, tā tad tas attiecās uz otro punktu, tagad par trešo punktu. Mums komitejā vajadzētu vienoties un tad rītā mēs varam vienoties par kompromisiem. Tātad jautājums par to, eh, kā šī direktīva sasaucās ar koordinācijas noteikumiem. Šī direktīva ļauj man cerēt, ka ne tikai es, bet arī zaļo partijas, arī padome, ir vesela virkni kolēģu, kuri uzsver nepieciešamību un kuri izdara spiedienu uz to, lai šī direktīva nepieskartos koordinācijas, koordinācijas principiem, jo šī koordinācija atrunā pacienta tiesības direktīvā un vēl bez tam šī koordinācijas programma nedrīkst runāt par pārsūtījumiem pāri robežām, jo mēs šeit runājam par starpmehānismu. Un trešais, eh, šajā koordinācijas procesā ir atrunāts daudz skaidrāk nekā patreizajā direktīvā to, kā dažādas veselības aprūpas sistēmas strādā dažādās dalībvalstīs. Tāpēc ir būtiski, lai mēs runātu par šo koordinācijas programmu. Direktīva pieskarās citām jomām, kuras nav atrunātas šajā koordinācijas šajā koordinācijas dokumentā. Bet es runāju par, doku, par definīcijām. Ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs būtu vienoti definīcijās. Ir būtiski atcerēties, ka padome un arī mēs mūsu priekšlikumos definētu uh, veselības pakalpojums uh, Un mēs šobrīd esam vienojušies, ka definīcija būs plašāka nekā komisijas piemērotā. Ja mēs vēlamies izveidot ļoti skaidru un pārskatāmu sistēmu, tad mums ir jābūt eh, pārliecinātiem, ka direktīvā ir izmantot tāda paša definīcija, kāda ir izmantot koordinācijas procedūrā. Uh, Kolēģiem vajadzētu atcerēties, ka mēs runājam tikai un vienīgi par veselības pakalpojumiem, kurus medicīnas jomā strādājošie sniedz savā valstī, bet šeit es vēlētos pieminēt 2005. gada direktīvu. Šajā direktīvā, kas tika izdota pirms trīs gadiem, definīcija ir daudz šaurāka. Tur runa iet par to, ka tikai tie medicīnas darbinieki, kur ir certificēti konkrētajā dalību valstī, var sniegt medicīnas pakalpojumus. Tātad vēlreiz vēlējos uzsvērt, ka mums ir jābūt pēc iespējas skaidrākai definīcijai par to, ko nozīmē veselības pakalpojumu sniegšana, vai tas būtu saskaņā ar vienu direktīvu vai otru. Runājot par par eh, certifikāciju. Šajā aspektā esmu pilna ar cerībām un domāju, ka e, to atzīs gan padomu, gan arī komisija, proti Dalību valstīs, runājot par veselības aprūpas slimnīcās, dalību valstīm pašām ir tiesības noteikt, ko tās ar to saprot, ko nozīmē hospitālā aprūpe. Uh, Es tikai vēlētos pateikt, ka eh, hospitālajai aprūpē ir jābūt certificētai. Un šeit es eh, piekrītu gan eh, Brageto kungam, gan zaļo grupas iesniegtajam uh, Patopoli kunga teiktajam, un patiesībā to ir teikusi arī padome. Tātad speciālā aprūpe, speciāla veselības aprūpas sniegšana ir dažkārt gan tik specifiska, gan arī tik dārga, ka dalību valstīs vajadzētu būt šā instrumenta piemērošanas metodēm, bet šīm metodēm ir jābūt definētām. Vēlētu šeit uzsvērt, ka e, komitoloģijas procedūras vietā, kuru šā dokumenta pieņemšanai ir ierosinājusi komisija. Tātad komisija vēlas izveidot komiteju, kura piestrādāt pie definīcijas sīkākas pieslīpēšanas par to, ko nozīmē hospitālā aprūpe, ko nozīmē adekvāta veselības aprūpe. Es tikai vēlējos pateikt, ka nevajadzētu piekrist vai skarties klāt šai komitoloģijas procedūrai. Uh, Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka ja mēs salīdzinām un mēģinam piemērot vienas valsts sistēmu otrai, tad būtu ārkārtīgi interesanti spēlēties ar sekojošu domu. Varbūt, ka salīdzinājums starp dažādu dalību valstu veselības aprūpas sistēmām būtu interesants arī komisijai, un komisijai dati ir pieejami tā tikai ar to nedalās. Un vēl viens punkts, ko vēlētos pateikt, to nedaudz pieminēja arī Liza Lindas kundze, un eh, arī priekšsēdētāja kungs to pieminēja. Jautājums par to, kurš maksās un cik daudz maksās un patiesībā arī kam. Cienījamie kolēģi! Es personīgi uzskatu, ka tas ir visgrūtīgāk, visgrūtākais jautājums šās direktīvas sakarā. Es eh, nevaru saredzēt iespējas saistībā ar šo direktīvu un saistībā ar to pacienta uh, pārvietošanās iespēju atrunāšanu, kā arī saistībā ar pamatiesībām brīvi pārvietoties, tātad ņemot vērā visu iepriekšējo, kā mēs varam piemērot kompensā, finansiālās kompensācijas mehānismus, un eh, es eh, redzu, ka Līza Linnas kundze ir veikusi drosmīgu soli uz priekšu, lai izveidotu tā saucamos priekšapmaksas prie noteikumus. Bet dalība valstīs, kurās e, darbojās apdrošināšanas veselības aprūpe. Es tikai vēlējos pateikt, ka e, Greto kundze ir iesniegus grozējumu, kuros vajadzēs savstarpēji atzīt apdrošināšanas sistēmas starp da dalību valstīm. Es tikai vēlējos pateikt, ka Bavas kungs, kas ir no NV komisijas, vēlētos ieviest tā saucamos voucherus, kurā ir iepriekšējās atzīšanas mehānisms un pat finansējums. Un es vēlētos komisiju pamudināt izmantot šāda veida priekšapmaksas mehānismu. Taču patiesībā, cienījamie kolēģi, es nedomāju, ka tas darbosies, jo šeit mēs runājam par koordinācijas procedūru. Es vēlos pajautāt Lizai, kā viņa to reāli iedomājās. Piemēram, sniedzot medicīnas pakalpojumu, ja pacients maksā uh, tikai savā zemē, tad, protams, ka savā valstī viņš ir apdrošināts, un eh, viņš ir apdrošināts tikai savā valstī, bet, ja viņš saņem veselības pakalpojumu citā valstī, tad tikai gadījumā, ja šīs citas valsts apdrošināšana atzīst izcelsmes valsts apdrošināšanas sistēmu, Tātad es nezinu, kā jūs šo problēmu vēlētos atrisināt, un es uzskatu, ka patreizajā direktīvā tā arī ir lielākā problēma. Nākamā problēma - iespējams, ka direktīva radīs lielāku tiesisko drošību pacientam, kas saņem veselības aprūpi ārpus savas izcelsmes valsts, un tomēr mēs nekad nevarēsim izvairīties no dažādu veselības aprūpas sistēmu dalību valstīs dažādības, jo ir, protams, valsts, kurās uh, Pacients vienmēr maksā pirms pakalpojuma saņemšanas, un vienmēr ir tā saucamā priekšapmaksa. Un kompensācijas mehānismi tikpat kā nedarbojās, bet direktīvā mēs runājam tikai un vienīgi par kompensācijām. Es zinu, ka ir vesela virkni grozījumu, kas attiecās tikai uz šo aspektu. Un pēdējais punkts, ko vēlētos pieminēt diskusijās, tas ir tā saucamais ieplūde un izplūde, tātad input un output. Es personīgi domāju, ka mēs esam izvērtējuši tās problēmas, ka ir sistēmas, no kurām pacienti aizplūdīs, un ir tādas, kurās tie ieplūdīs. Bet komisija nav skaidri nākusi klajā ar kaut kādu konkrētu, konkrētu priekšlikumu. Komisija ierosina izveidot tā saucamo kopīgo fondu, bet mēs tā tad runājam par valstīm, kurā būs milzīgs pacientu ieplūdums. Tātad eh, tas nozīmē sekojošo. Es nāku no valsts, kurā ierodās ārkārtīgi daudz pacientu veselības aprūpas saņemšanai. Problēmas ar to nav, jo mēs jau pelnam naudu, bet situācija var mainīties, ja pilnībā tikt piemērot pacientu brīvu pārvietošanās. Un iespējams, ka tad mums vajadzētu vairāk ieguldīt gan līdzekļu, gan enerģijas mūsu valsts veselības aprūpas uzlabošanā. Cienījamie kolēģi, tie bija punkti, Tie bija tie galvenie punkti, kurus vēlētos diskutēt ar jums, kuri man ir ļoti aktuāli, un e, es zinu, ka mums būs arī neformāla tikšanās rīt no rīta, un vēl bez tam vēlētos pateikt priekšsēdētāju kungs, lūdzu jūs un sekretariāts izskatiet, kāda ir mūsu komitejas kompetence. Atrasināsim šo problēmu, lai mēs konkrēti zinām, cik tālu mēs drīkstam iet un kur ir robežas. Paldies! Jā, vielen dank, Anna, das war. Paldies! Ana. Tas bija tāds ārkārtīgi izvērsts un kritisks skatījums. Man ir prieks, ka mums vēl nedaudz laika ir atlicis pēc jūsu izteikšanās. Varbūt mums vajadzētu saņemt kādas atbildes. Gribu uzdot jautājumu par kompetenci šeit mums paneļa runātājiem. Paldies! Lai paskaidrot Van Lankers kundzes teikto Eh, mūsu priekšsēdz kopā ar IMCO priekšsēdi rakstīja un prasīja, lai tiktu izveidota darba grupa. Un eh, šis priekšlikums netika pieņemts. Envi eh, gribēja citu sadarbības formu starp referentiem, un rezultātā mums nav vienošanās par zināmiem pantiem, kuri ir ļoti skaidri definēti un noteikti, kur, kurš iekrīt, kuras komitejas atbildībā. Uh, Eh, Priekšsādātāja konference ir devusi apstiprinājumu eh, pastiprinātās sadarbības ietvaros eh, strādāt pie jomām, uz kurām bija norādījis priekšsādātājs. Un, attiecīgi, pēc tam, kad notika balsojums komitejā, kad notiks balsojums, mēs nosūtīsim vēstuli NV priekšsēdim, lūdzot bal nebalsot par konkrētiem grozījumiem, kuri attiecas uz konkrētām jomām, bet balsot par pārējiem grozījumiem. Un, uh, nevar uh, izslēgt, ka viņiem būs grozījumi, kas viņiem liksies ļoti svarīgi. Paldies! Uh, tas būs tieši jautājums uh, sekretariātam un Tomaševskas kundzei tagad vārds. Bardzo dziękuję. Ja chciałam się odnieść także do tej kwestii. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu runāt par kompensāciju mehānismiem. Un it īpaši uz uh, ārstēšanu, aprūpi, un šeit gribētu runāt Van Lankas grozījums 43, 54 un vēl citus. kuros ir runa par uh, to, ka vajadzētu mainīt tekstu redakciju, vārdu vietā similar, līdzīgs rakstīt uh, identisks, un to pašu attiecinot uz pacientu. Es gribētu zināt, Es gribētu paskaidrot, cik eh, svarīgs eh, tieši šis aspekts ir. Es neesmu mediķe, un eh, es nevaru atcerēties šo konkrēto nosaukumu, bet Pūlijā ir problēma bērniem ar muskuļu tonusu. Viņiem neveidojas atbilstošas kustību iemaņas, un šie bērni tika operēti Vācijā. Un pēc tam izrādījās, ka e, šī pati operācija būtu bijusi izdarām arī Polijā. Tā rezultātā Tātad e, rezultātā Polijas valsts veselības aprūpas dienests atteicās apmaksāt šīs operācijas, kas veikts Vācijā. Vācijā šī operācija nāk kopā arī ar rehabilitācijas pasākumiem. Uh, bērni pēc tam tiek atkal mācīti staigāt, bet polijā tas netiek darīts. Polijā izdara operāciju un viss. Un es uh, šeit konkrēti domāju par vienu astoņus gadus vecu meiteni, kurai šī operācija tika veikta, izdarīta, un tas arī viss pārējo ārstēšanu aprūpi viņi nesaņēma, un tagad ir par vēlu veikt uh, šādu rehabilitāciju, tad, kad jau ir nokavēts šis pēcoperācijas periods. Un tieši tāpēc definīcijas, par kurām es šeit runāju, konkrētos grozījumos ir ārkārtīgi svarīgas. Direktīvai ir ļoti skaidri jānorāda šīs uh, definīcijas, un es pateicos man Lankens uh, Ipši. Kundzei par šīm definīcijām, jo šiem grozījumiem vajadzētu nodrošināt to, vai tiktu pieņemti pareizi lēmumu, runājot par kompensācijām starp dalībvalstīm un runājot par veselības aprūpas veikšanu un izdevumu sekšanu citās valstīs. Es tāpat uh, gribētu runāt par datu aizsardzības jautājumiem, arī tie ļoti būtiski. Protams, tad, kad pacienti pārvietojas pār robežām, ārstiem ir eh, nepieciešama viņa medicīniskā informācija Bet iespējams, ka varbūt arī tur zinām apstiprināšana vajadzīga. Sofija Dank. <clears throat> Paldies. Ir uzdoti ļoti daudz jautājumu. Un tagad uh, došu vārdu referentam, uh, Rageto kungam, neviens vairāk negrib izteikties, komisija arī nē. Labi, tad referent kungam māc. Es atvainojos, vēl viens runātājs pieteicies. Minūtes kundzei vārds. Ago, but... Es eh, gribētu izteikt pāris komentārus par dažiem grozījumiem. Mani nedaudz satrauc 46. Eh, grozījums. Tas man satrauc arī vidas eh, komitejas kontekstā, jo atkal var parādīties šī iepriekšēja apstiprināšana, jo manā valstī ir noteikts, ka ir tiesības cilvēkam doties uz citu valsti, uh, veikt veselības aprūpi. Bet šīs iepriekšējās apstiprināšanas pēc iespējams uh, panākt šo apstiprinājumu, tātad nav iespējams ceļot, ja šī forma nav un ja tā netiek aizpildīta. Es eh, būšu ēnu referente eh, vides eh, komitejā un sabiedrības veselības komitejā. Šī iepriekšējā apstiprināšana atkal parādās kaut kādā veidā, vienādi vai citādi, un, piemēram, 47. pantā ir rakstīts, ka vietējā vai valsts līmenī var lemt par šo aprūpas pieejamību. Bet jautājuma būtība ir tieši tā, par ko mēs runājam šobrīd. Tātad par apstākļiem, kas neļauj pacientiem ceļot uz citu jurisdikciju un kas neļauj viņiem saņemt kompensāciju par um, aprūp tā kā tas būtu mājas valstī. Ja mēs tik tiešām gribam, lai šis būtu jauns, svarīgs solis un lai pacienti varētu gūt aprūpi tad, kad viņiem vajag un kur viņiem tas ir iespējams, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Prasot šādu iepriekšēju apstiprināšanu no vietējām varas iestādēm, jo mūsu pierādze īrijā parāda, ka ir ārkārtīgi grūti saņemt šo iepriekšēju apstiprinājumu. Vielen Dank, Frau Senok. Paldies uh, Sinotas kundzei, vairāk neviens nav pieteicies izteikties. Tātad vārds referentam Brageto kungam noslēgumu. Paldies! Tedī. Uh, paldies! Uh, šobrīd uh, es uzskatu, ka galvenais būtu tiešām precizēt, uzlabot un konkretizēt direktīvu. Diskusijās mēs jau dzirdējām ka iespējams, ka mums neizdosies visu šīs problēmas atrisināt un tomēr varbūt tuvoties risinājumam. Šī ir pirmā piemērošanas fāze un iespējams, ka mums būs nepieciešams izveidotās procedūras pārskats. Šajā sakarā vēlētos pateikt, ka lielākā daļa Lindas kundas iesniegto grozījumu sasaucās ar manos ievadvārdos teikto, un patiesībā tas jau ir ņemts vērā. Van Lankens kundzes vairāk grozējumu no otras puses ir nedaudz pretrunīgāki. Īpaši tie, kur attiecās uz kompensācijas mehānismiem, kā arī uz iepriekšējo apstiprināšanu. Līdz ar to ir, protams, tādi, kuri vēlas iepriekšējo apstiprināšanu, un ir tādi, kuri to nevēlas, kuri vēlas pilnīgu brīvību. Un e, otrs grāvis, ja tā varētu teikt, ir tie, kuri vēlas e, absolūti iepriekšējo apstiprinājumu un padarīt to par obligātu. Bovis kungs un vidas komisija, cik man, komiteja, cik man ir zināms, mēģina panākt līdzsvaru, lai būtu līdzsvars starp abām nometnēm, lai būtu nepārāk daudz liberalizācijas un lai būtu nepārāk daudz ierobežojumu. Es uzskatu, ka ir iespējams panākt zelta vidusceļu, ja vismaz vienoties par kompromisu. Un tomēr domāju, ka mums vajadzētu gaidīt līdz brīdim, kad tiks pabeigts neformālās sarunas ar padomu, kurā tiks izskatīti samērā delikāti jautājumi. Jo tos var izskatīt tikai neformālās diskusijās un balstoties uz manām iepriekšējām sarunām ar Bovskungu, es arī tā vēlētos secināt. Jo tie ir jautājumi, kur ir būtiski šīs direktīvas pamatā. Un es nevēlos pieļaut, lai dažādās komitejās, piemēram, vadu atbildīgajā komitejā un divās komitejās, kuras izstrādā atzinumu, būtu dažādi viedokļi. Jo mums ir jādomā par pacientiem Eiropas Savienībā, to ir uzsvēruši visi, kuri ir piedalījušies šajā darbā, un es nevēlētos, lai jau kāds no grozījumiem uh, uzsvērt ko citu. Tātad, kā, kā jau es teicu, tuvākajās dienās mums būs daudz darāmā. Paldies, saka priekšstādātāji kungs. Ļoti veiksmīgs laiks debatēm. Un tagad 11. februārī ziņojums tiks pieņemts. Un pēc tam mēs aprīlī izskatīsim šo ziņojumu plenārsēdē. Es domāju, ka mēs pabeigsim izskatīt šo ziņojumu līdz Eiropas vēlēšanai. Piektais eh, darba kārtības punkts ir svītrots, un mēs pārējām uz sesto darba kārtības punktu ziņojums par Eiropas ekonomikas atveseļošanos plānu. Elisabete Morā, kas ir referente, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad šis ir pašiniciatīvas ziņojums, kā jau jūs to norādījāt, uh, un tēma ir uh, ļoti būtiska, jo uh, šeit ir runa par Eiropas līmeņa politikas izstrādi, lai varētu nodrošināt atvesļošanos no šīs ekonomiskās globālās krīzes, kas, protams, kas, protams arī skan, uh, skar Eiropas uh, ekonomiku, bet uh, šī globālā krīze, kā jau es teicu, skar Eiropas ekonomiku, bet skar, protams, arī strādājošos un mūsu komiteja ir ārkārtīgi satraukta, jo Eh, tas, protams, ir mūsu komitejas darba pats eh, pamat, pamats. Eh, pavisam ātri es gribētu tādā sintētiskā veidā atspoguļot trīs galvenos punktus šajā Eiropas līmeņa plānā Eiropas ekonomikas atvešņošanai. Tā tad ir tādas trīs lielas jomas, kuras skar cilvēku resursus, kas ir ļoti, tātad viens šis aspekts ir ļoti saistīts ar cilvēkiem, ar darbspēku. Priekšsēdētājs aicina zālē ievērot klusumu. Tie, kas pamet telpu, lai to dara klusām, jo mēs tik tiešām nevaram dzirdēt referents stāstīto. Paldies, saka referenti. Tātad es runāju par šīm trim lielajām jomām. Pirmā joma ir tieši cilvēki, darba spēks, nodarbinātība. Otrais pasākumu aspekts ir vērsts, lai uzlabotu administīvo un finanšu uh, mehānismu funkcionēšanu mūsu dažādajās Eiropas valsts sistēmās, lai nodrošinātu šo atveseļošanos. Un uh, trešais darba lauks šajā atveseļošanas plānā ir uh, īpaši vērsts uz uh, konkrētiem sektoriem, kuri tiek uh, uzskatīti par ārkārtīgi svarīgiem, lai varētu notikt šī ekonomikas atvesļošanās. Uh, Šie, šīs trīs jomas eh, sev ietver vairākus desmitus mērķus. Pirmais mērķis ir eh, atbalstīt nodarbinātību un darba vietas. Un eh, ļoti konkrēti tas attiecas tieši uz mazāk kvalificētiem cilvēkiem un tiem, kas ir tādās tā kā riska grupās. Un uh, ir ļoti nopietni jāstrādā pie šī mērķa, jo Eh, tieši mazāk aizsargātās iedzīvotāji strādājušo grupas cieš no šīs krīzes, un tieši tāpēc ir nepieciešams eh, pietiekam liels investīcijas arī katras eh, dalībvalsts un arī Eiropas līmenī, un nedrīkstam aizmirst, ka pirmās investīcijas, kas mums ir jāveic, ir tieši investīcijas cilvēkos, cilvēku resursos, lai varētu palielināt viņu zināšanu līmeni un viņu darba iemaņas. Ir paredzēts uh, globalizācijas uh, pielāgošanās fonds. Uh, šajā sakarībā Roslīns Bašlo plānāts ietilpa un šo fondu varētu pārorientēt, lai daudz konkrētāk sniegtu palīdzību tieši arī izglītības un apmācības jomā, lai tādējādi celtu strādājošo kvalifikāciju. Joprojām runājot par šo pašu mērķi, un tas ir atbalstīt mūsu uh, cilvēku resursu potenciālu, uh, šis Eiropas ekonomikas atvesļošanas plāns paredz arī samazināt sociālās uh, uh izmaksas tiem, kuriem algas ir uh, zemas, un tādējādi izmantot šos līdzekļus, lai savukārt varētu uzlabot šo personu kvalifikāciju un zināšanas. Otrais tāds lielākais darba lauks uh, dažādiem uzlabojumiem, uh, tātad administratīvais un finanšu uh, lauks. No vienas puses jānodrošina atvieglināta piekļuve finansējumam uzņēmumiem. Un šie soļi ir ārkārtīgi svarīgi tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kur ļoti smagi cieši no šīs ekonomiskās krīzes. Un no otras puses. Uh, jānodrošina arī aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmiem, tātad, lai stiprinātu šo MVU sektoru. Tātad šeit ir runa apmēram par 30 miljārdiem eiro, un otrajā šajā manis minētajā jomā būtu jāsalīdz, jās, jāpalielina līdzekļu apjoms par 1 miljārdu. Tāpat vajadzētu vienkāršot pieeju dažādiem atbalsta mehānismiem un līdzekļiem. Joprojām runājot par šiem uh, administratīviem finanšu uzlabojumiem uh, un uzņēmumiem, ir paredzēts arī mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, veicināt uh, uzņēmumu veidošanu, dibināšanu. Ir mērķis, kuras ceru mēs varēsim panākt, tā tad Eh, izveidot uzņēmumu trīs dienu laikā. Mēs visi vēlētos to, mēs gribētu, tas tik tiešām ir mūsu sapnis, tas ir tāds ļoti eh, ambiciozs mēķis. Ir paredzēti arī pasākumi, kuri veicinātu mikro uzņēmumu veidošanu un attīstību. Un tāpat ir jāveicina arī Eiropas privātu uzņēmumu veidošanu, eh, kuru kapitāls ir viens eiro. Un visbeidzot, Uh, šie konkrētie sektori, kas tiek atbalstīti Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānā. Tātad pirmais no šiem sektoriem, no šiem lieliem sektoriem, uh, kam jāpievērš uzmanība, tā būtu vēlme investēt, lai varētu modernizēt Eiropas infrastruktūru. Un šeit es domāju gan transporta infrastruktūru, gan arī jaunu tehnoloģiju izstrādāšanas iespējas, un, lai to varētu izdarīt, uh, Mēs gribētu veidot, izstrādāt lielus projektus. Daži jau ir eh, gatavi izstrādāt, jo ja mēs atkal gaidītu, kamēr tiks izstrādāti un veidoti jauni projekti, tad šis atvesļošanās plāns būs ārkārtīgi nokavēts. Tāpēc ir nepieciešams dot impulsu, papildus stimulu ļoti ātri, nekavējoties, un tāpat laikā mēs gribam noteikti pātrināt. Uh, starptautiskā valodas fonda līdzekļus, lai arī varētu uh, pātrināt dažādus projektus, kā es teicu, uh, kuri varbūt savā savādāk nav viegli uzsākami. Tātad, kā es teicu, pātrinājums, lai var veikt šos liela izmēra darbus, lai varētu veidot jaunu infrastruktūru Eiropā. Otrām kārtām otrais lielais sektors, kurš eh, noteikti dos lielu ieguldījumu ekonomikā nākotnē, bet kas būs svarīgs ārkārtīgi pašreizajā pētniecībā un izpētē, tas būs tieši ēku energoefektivitātes uzlabošana. Ēku er energoefektivitātes sektors, kas Eiropā visur ir tāds nepilnīgs, neattīstīts, ir nepieciešams dot papildus stimulu šim sektoram, to vajag atveseļot ar vēlmi saglabāt tāpat laikā vidi, ar vēlmi ekonomi, ekonomizēt taupīt energo resursus, tādējādi radot ieguvumus un uzlabojumus turpmākajiem gadiem. Tālāk trešais lielais sektors, pie kura, kurā mums būtu jābūt apņēmības pilniem strādāt, un tas ir eh, atbalsts investīcijām, pētniecībā un attīstībā. Šeit es runāju arī par fundamentālo izpēti. Tā ir jābūt vienam no lielākajiem darba laukiem mērķiem Eiropā. Uh, Bet tāpat laikā nedrīkst aizmirst, ka mums ir jāsniedz atbalsts uh, investīcijām uh, uh, dažādos pielietojumos zinātnes veidos nozarēs, lai mēs varētu veicināt jaunu produktu izstrādāšanu uzņēmumos. Tātad, kā es teicu, ir jāsniedz atbalsts visāda veida inovācijām, radošai darbībai, protams, arī izglītībai šajā Eiropas ekonomikas atvesļošanas eh, kontekstā. Es domāju, ka turpmākajos gados, kas eh, sekos pēc šīs eh, smagās krīzes, es domāju, ka tā būs šī inovāciju vērtība un spēja, kas ļaus Eiropai atkal ieņemt savu atbilstošu vietu globālajā ekonomikā. Un, protams, vēl divi uh, sektori, kurus nekādu nevarētu aizmirst. Uh, tas ir uh, automobīļu būvs sektors, kuram ir uh, nepieciešams liels atbalsts, lai varētu uh, izstrādāt uh, jaunus automobīļu veidus, uh, kuri atšķiras no tiem produktiem, kas šobrīd tiek uh, ražoti, un tas nozīmē, ka uh, šis uh, sektors ir ļoti būtisks, tāpat laikā tajā ir jāņem vērā vidas aizsardzības aspekti, ir jādomā arī par energoresursu diversifikācijas iespējām, un mums ir nepieciešami arī attiecīgie finanšu instrumenti un iespējas, lai atbalstītu šo sektoru. Un visbeidzot, protams, internets. Un atbilstošas infrastruktūras izveidošana, kas varētu nodrošināt šo ekonomisko un pētniecības darbību visā Uh, mūsu teritorijā, tātad izveidot šādu visaptvarošu tīklu, lai tas būtu iespējams. Es domāju, ka papildus šādām konkrētām investīcijām ir nepieciešams tieši investīcijas cilvēkos, cilvēku resursos, kā es teicu, uzlabojot viņu zināšanu un iemaņu līmeni, uzlabojot šo pētniecības eh, darbu, lai mazinātu sociālo netaisnību un lai uzlabotu solidaritāti. Tas viss ir ārkārtīgi daudz, tas ir blīvs pasākumu kopums šajā mūsu laika grafikā un darbības kalendārā. Bet eh, jāatceras, tad, kad mēs runājam par eh, izglītību, par uh, pārkvalificēšanu, par zināšanu iemaņu līmeņu palielināšanu, tad, kad mēs runājam par atbalstu kādai jaunai profesionālai darbībai, tad ir ārkārtīgi daudz dažādu nianšu, kuras varbūt neatbilst tai steidzamības pakāpei, kādā mums ir jāievieš šis atvesļošanas plāns. Tātad šīs ir tās pamatlīnijas šim uh, plānam un uh, daži uh, principi, darbības principi, kuros mēs arī savu darbību varētu izvērst un mobilizēt. Paldies, Elizabeta! Nu, tagad došu vārdu nākamajai runātājai. Jā, yeah, thank you very much. Liels paldies! Es nemaz necerēju, ka būšu pirmais, kas, kas uzstāsies, bet nu tomēr. Nu, pirmām kārtām gribu teikt, ka neskatoties to, ka tas ir tikai atzinums, es domāju, tas tomēr ir viens no vissvarīgākajiem dokumentiem, uh, ko šī komiteja vispār ir eh, apspriedus un ar ko tā ir strādājusi pēdējos piecos gados. Jāsaka, šis ir pilnīgi bezprecedenta situācija. Pat šis galvenais ziņojums un šis atzinums manā prātā tiks pilnīgi noteikti skatīts kontekstā ar to, kā jārisina pašreizējā krīze un visām dalībvalstīm. Tas būs ārkārtīgi svarīgi, visām dalībvalstīm nāksies tikt galā ar šo ekonomikas lejupslīdi. Uh, un sabrukumu, un domāju, ka mūsu atzinumam šeit būs ārkārtīgi liela nozīme, un tas pilnīgi noteikti mums arī jāuzsver savā atzinumā šeit nodarbinātības komitejā. Mums vajadzētu šeit likt uzsver ne tik vien uz darba vietu radīšanu, bet uz darba vietu saglabāšanu. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi izšķirīgs punkts. Protams, ir vajadzīga izaugsme, bet iedzīvotājiem ir jābūt iespēja arī saglabāt pašreizējā pirktspēja E, savas darba vietas. Nedrīkst tikai samazināt pakalpojumus, samazināt darba vietas, atlaist cilvēkus. Un dalību valstīm ir jāatgādina, ka viņiem ir jādara viss iespējamais, lai nauda iedzīvotāju kabatās saglabātos, lai viņi varētu to tērēt. Un es domāju, ka jāuzsver tā doma, ka mums šobrīd vajadzētu vairāk domāt par šo LS drošību, LS drošību, jeb flex security, kā to saka angliski, tā, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji būtu spējīgi rīkoties, uh, jo, jāsaka, līdz šim viņu šo LS drošību ir saistījuši ar nedrošību. Viņu darba vieta šobrīd ir ļoti nedroša. Neviens nezina, vai viņiem rīt būs darbs vai ne, vai viņi varēs atļauties maksāt hipotēku maksājumus vai ne, vai viņiem būs pensijas vai nē rīt. Un tāpēc šī LS drošība, manuprāt, turpināt šo virzienu būtu nepareizi, politiski nepareizi. Nedomāju, tas būtu pareizais lēmums. Tas ir atbilstīgi pieaugušā ekonomikā, bet šobrīd taču jāņem vērā krīzes apstākļi, tādā pieaugušā ekonomikā mēs varam pārliecināt sociālos partnerus, ka šāda veida pārmaiņas ir vajadzīgas. Tāpēc domāju, ka lielāks uzsvars mūsu atzinumā būtu jāliek uz nepaciešamību saglabāt e, darba vietas un mudināt cilvēkus tērēt līdzekļus, kas ir viņu rīcībā. Un mums būtu jādemonstrē, ka mēs apzināmies, ka viņu pensija šobrīd ir apdraudēts, nopietni apdraudēts tūkstošiem, ja ne miljoniem cilvēki jau šobrīd jūt, ka viņiem pensijas tiek samazinātas. Tāpēc domāju, ka mums tiešām vajadzētu šo jautājumu risināt daudz tādā krasākā veidā, nekā tas notiek šajā atzinumā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamā sinaks kundze. Um, again, uh, recalling... Iesākumā gribētu teikt, ka mēs esam um, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja divi komentāri šai saistībā piekrītu referentam, ka uzsvars jāliek uz darbvietas saglabāšanu, bet jādomā arī par jauniem modeļiem darbvietu radīšanai. Un viena no manām pašas kampaņām bija tāda, ka tad, kad, pastāv, da, kad ir daudz zudušas darbvietas, tad pilnīgi noteikti ir jāizmaksā arī atlāšanas pabast. Manā valstī, tāpat kā daudzās citās valstīs, e, trūks naudas līdzekļu. Un e, šādā, no, nu, tāpēc arī cilvēki tiek atlaisti, bet jāsaka, cilvēkiem jau diezpēj palīdzēt sev pašiem. Un es ierosinātu tajos gadījumos, kad iedzīvotājs saņem šos uh, pabalstus, atlaišanas pabalstus, varbūt uh, priekšlaicīgi pensionēšanās atbalstu, ļaut viņiem to izmantot, piemēram, pārkvalificēšanās nolūkiem, apmācībai, ļaujiet viņiem paturēt šos līdzekļus, nevajag tos viņiem atņemt, jo varbūt tā ir vienīgā iespēja, ko viņi var izmantot, lai pāriet uz citu līmeni, lai no, dabūtu sev citu darbu. Un ja viņi zina, ka viņi saņem šo atlēšanas pabalstu vai šo te pensionēšanās pabalstu, ja viņi to atdos nodokļiem, nodokļu nomaksāšanai, tad, eh, nu, tas nebūs pozitīvi, bet ja viņiem tas nebūs jādara, tad viņi izmantos vietējās zināšanas, izmantos visas iespējas, lai uzsākt varbūt jaunus biznesus, jaunus uzņēmumus un palīdzēs savukārt citiem iedzīvotājiem, kas arī ir līdzīgā situācijā un varēs tātad rasties jaunas um, darba vietas. Un tātad jāļauts iedzīvotājiem palīdzēt sev pašiem. No sociālās puses skatoties, sociālās perspektīvas. Arī te var minēt savas valsts pierā, piemēru. Uh, Un mēs varam teikt, ka tajā brīdī, kad ir problēmas ar budžetu, tad parasti visvairāk riskam pakļautie, visi jūtīgākie ir eh, tieši mazi uzņēmumi. Šie pakalpojumi tiek nogriezt vispirms. Un daudzi no šiem pakalpojumiem ir tādi pakalpojumi, kuras ir vajadzīgs daudz darba spēku, un tie ir tādi, kas ļauj nodrošināt darba vietas. Un tāpēc, eh, nu, tieši šeit ir šī iespēja saņemt līdzekļus un samazinot šos pakalpojumus būtu ļoti nepareizi. Šos darba intensīvos pakalpojumus būtu nevajadzētu nogriezt, jo tādā veidā samazinās arī darba vietas, protams, nodarbinātība. Tāpēc es domāju, mums šeit būtu jādomā vismaz šobrīd vismaz par eh, šādiem riskam visvairāk pakļautākajām grupām un pakalpojumiem. Tām ir jāiezīmē, jāpiešķir līdzekļi, kas neko nedrīkst tērēt savukārt citur. Paldies, Sinots kundzei, tālāk Tomaševskas kundzei vārds. E, Bardzo dziękuję. <clears throat> Ja chciałam podkreślić, że dochód. Paldies. Es gribētu uzsvērt, ka, ka e, tā maksa, ko saņem strādājošie, tai būtu jāatbilst ekonomiskam pieprasījumam, jo lielāks ir uh, pieprasījums ekonomikā, jo lielāka ir ekonomikas izaugsme. Ja mēs uh, palielinam to naudas apjomu daudzumu, kas ir uh, pensionāriem un Kvesties. bloķējam ekonomiku, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Un, Ir ļoti labi, ja šajā, ka šajā atzinumā, šajā ziņojumā mēs to uzsveram. Es gribētu runāt arī konkrētāk par situāciju Polijā. Kuģu būvētavās Eiropas komisija ir lēmusi slēgt šīs kuģu būvētavas. Un tiek atlaisti darbinieki. Un Polija tagad pēr kuģus no Āzijas valstīm. Tāpat laikā polijas kuģa būvētāji saņem kompensācijas maksājums. Tā tad tiek maksāts šiem strādājošiem, lai viņi neko nedarītu, lai viņi neradītu nekādu ekonomisko vērtību, lai viņi tātad nebūtu ekonomikas sastāvdaļa. Es domāju, ka, lai pieņemtu šādu lēmumu, tik tiešām ir labi jāapzinās sekas, Tas ir ārkārtīgi sarežģīts lēmums, es domāju, tīpaši pašreizējos apstākļos, kad ir tik smaga ekonomiskā krīze visā pasaulē, un mēs nevaram atļauties uh, veikt šādas uh, kļūdas arī nākotnē. Paldies! <clears throat> Jā, Finland. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Arī es gribu uzdot jautājumu referentam. Vācijā ir tādas aizsargs schēmas Nu, piemēram, bankām tiek glābšanas schēmas, citām nodarbinātības jomām ļoti daudz pilsoņu uzskata, ka nu, tā, tā nevar, ka arī pilsoņiem tad iznāk vai kaut kāda aizsardzības schēma. Arī viņiem ir jābūt iespējai strādāt tā, lai darba vietas būtu pieejams. Un viens pasākums tad būtu rūpēties, ka šie īstermiņa darba līgumi ir pieejami un tad tajā brīdī, ja sāks kaut kāda labāka laika ekonomikā, tad tiek nodrošināta tālāk izglītība un izglītība, lai iedzīvotāji var virzīties uz augšu pa karjeras kamnam, un, protams, krīzes laikā šos ārodus var mainīt. Otrs, ko gribēju teikt, tā arī Francijas prezidentūra centās pie tā piestrādāt, mums vajadzēja būt tādu Eiropas rūpniecības pāraudzību. Mums ir tik ļoti daudz dažādu atšķirību, un tāpēc šī sadarbība, koordinācija varētu atrisināt jautājumus. Mums ir jāvienojas savā starpā, un es domāju, Eiropas vēlēšanās tas būs svaigi, lai mēs Eiropu skatām vienotā kopīgā jomā un nevis atsevišķi. Tātad domāju, ja būs šāda kopēja pārvaldība tautsēmniecības sektoriem, tad varbūt arī mums nebūtu bijis viss šīs problēmas. Nu, domāju, ka tas varētu būt tāds labs risinājums. Eiropas komisija tagad vēlas uzstāties šeit no DG nodarbinātība, tātad no nodarbinātības ģenerāla direktorāta pārstāvis. Thank you very much. Lielas paldies priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, referenta kungs. Paldies par jūsu ierosinājumiem. Paldies arī par jautājumiem. Protams, debats nāk ļoti saulēcīgi. Jāsaka, tautsēmniecība šobrīd tiešām ir ļoti smagā stāvoklī visos sektoros. Ir problēmas tik pieminēt ražošana, auto, no, auto, autobūve, celtniecība un tā tālāk. Un visās šajās nozarēs, jāsaka, pašreizie aktivitāte ir ļoti zema, un tāpēc mēs nodarbojamies ar novērošanu, mēs skatāmies, kā, kas tad notiek nodarbinātības tirgos Nu, kā to ietekmē šī ekonomikas lejupslīde? Pagājušā nedēļa komisija nāca klējā ar starposma prognozēm. Gribētu teikt, ka tur visdrīzāk turpināsies mazināties eh, patērētāju uzticēšanās biznesim un visdrīzāk tiks, nu, būs arī pasliktināšanās darba tirgū šogad vismaz. Un tāpēc priekšlikumi kas tiek izteikt šai komitejā sociālās atstumtības mazināšanai, ātrākai līdzekļu nodrošināšanai, nodarbinātības smērtiecīgai atbalstam, kā arī šis eh, LS drošības jautājums eh, tiek, uzmani, tiek uzmanīgi uzklausīt. Mēs domājam, ka LS drošības princips ir jāaizsargā. Uh, Jāsaka, cilvēki šobrīd sastopas ar visādi dažādu veidu pārstruktūrēšanos, un arī viņi ir cel, pelnījuši atbalstu no dažādu veidu nodarbinātības atbalstiem. Un te ir vajadzīga šī ielas drošība daudzās dalību valstīs. Galvenais ir paturēt darba vietas. Ir vajadzīgi dažādi veidi pasākumi, lai cilvēki darbvietas saglabā, tas ir svarīgs, lai izvairītu, pasākums, lai izvairītos no ilgtermiņa bezdarba. Uh, Mums jāskatās arī, ko var darīt dalībvalsts, kādas pasākums tās var īstenot. Jāskatās, vai dalībvalsts īstenota pasākumi atbilst kopējiem pieprasījumam un vajadzībām, varbūt ir vajadzīgs ilgtermiņa reformas. Jāskatās arī ietekmē uz budžetu un fiskālo talpu. Tādai pasākumi ir rentabli. Esam pārliecināti, ka ar šiem ierosinājumiem, kas nākuši šeit, un tie pilnībā atbilst tam, ko komisija šobrīd dara, eh, parlaments ir devis milzīgi ieguldījumu labu solus priekšu tieši šajos eh, krīzes laikos. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šķiet, mēs vienu runātāju tomēr esam aizmirsuši. Nē, bez Francijas pārstāvja mēs nevaram iztikt. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos. Es domāju, ka Eh, mēs tomēr sapratāmies. Tā tad gribētu pateikties vispirms eh, referentei eh, Morānas kundzei par to, ko viņa mums arī stāstīja, prezentējot šo ziņojumu. Es gribētu norādīt pirmām kārtām, ka jāapzinās, ka mēs saskaramies ar situāciju, kas ir ārkārtīgi smaga. Tas nozīmē, ka šī gada laikā un iespējams vēl smagāk. Nākošajā gadā mūsu valstīs palielināsies eh, bezdarba līmenis, eh, kuru mums izdevās samazināt jau vairākus gadus. Un ja mēs šodien neapzināsimies to, un ja šodien neveiksim ļoti ātrus pasākumus, eh, jo šobrīd mēs debatējam par šo glābšanas vesti, bet jāsaka, cilvēks jau tikmēr gandrīz ir noslīdis, un situācija tik tiešām ir steidzama. Piemēram, uh, Ar CEDEFOB pirms dažām dienām mēs eh, veicām diskusijas eh, par apmācību. Apmācība ir ārkārtīgi svarīgs elements, tāpat arī pārkvalifikā, pārkvalifikācija, jauna darba vietu veidošana. Eh, tas viss prasīs liels pūles tieši no šī izglītības sektora, un es domāju, ka mums ir ļoti konkrēts intereses sākt rīkoties, nekavējoties. Otrām kārtām šī elasta drošība. Es domāju, ka tie, kas runā par eh, elektrošību, tiem ir garantēts drošas eh, darba vietas. Tie ir civildienas dienas ierēģi. Bāžas, eh, kādas ir strādājošiem mūsu valstīs, ir tādas, ka nevajadzētu pārāk šo sūdeņus mainīt, maisīt, ja mēs negribam tiešām radīt tādu pa lielu paniku. Trešais elements. Es uzklausīju Morans kundzes teikto par maziem vidējiem uzņēmumiem. Tieši šeit Eh, ir iespējas radīt darba vietas, un ja mēs eh, veiksim atbilstošas pasākums, piemēram, ja mēs nodrošināsim sistēmu, kas ļautu maziem vidējiem uzņēmiem, piemēram, radīt divas darba vietas bez eh, kādām papildus, teiksim, sociālām nastām, un ka šī sociālā nasta sāks darboties tikai tad, kad šie strādājošie būs reāli, tā teikt, iestrādājušies uzņēmumā. Un noslēgumā gribu teikt, ka es iesniegšu grozījumu, kurā tiks ierosināts, lai Eirozonas valstis uh, uzsāktu uh, pasākumus uh, kopīgi, solidāri, lai uh, tās kopīgi rīkotos un lai katra valsts uh, varētu konkrēti izmantot uh, šo kopīgo plānu. Mēs esam pieredzējuši, ka vairākas no mūsu valstīm uh, jau ir uh, redzējušas, ka to kredītreitings ir mazinājies, un uh, tās ir tādā sarežģītākā situācijā, un uh, Eh, tieši šīm valstīm būs arvien grūtāk aizņemties, un aizdevuma likmes tikai procentu likmes palielināsies. Tāpēc es domāju, ka eh, būtu jāgarantē eiro zonā eh, šie kopīgie aizņēmumi, un tas būtu ārkārtīgi pozitīvi vērtējums šajā ļoti smagajā un sarežģītajā situācijā. Paldies! Paldies, Bernār! Un tagad dosim vēlreiz vārdu mūsu referents kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, es ar lielu interesi uzklausīju visus tos uh, komentārus un piezīmes, uh, ko izteica mani kolēģi. Es varbūt atkal tādā sintetiskā veidā centīšos atbildēt uz kolēģi teikto. Vairāki no jums piesauc tieši šo uzticamību un atbalstu no sabiedrības puses. Un vairāki no jums pauda atšķirīgas nostājas šai sakarībā. Tomēr gribu atgādināt, ka šī uzticamība, un varbūt es tieši šo aspektu neuzsvēru pietiekami daudz, bet tas ir lielā mērā atkarīgs no sociālajiem partneriem, jo uh, plāni tādi kā šis, kas būtu jākombinē ar vēlmi pārkvalificēt personālu, paaugstināt viņu zināšanu līmeni, uh, Tātad eh, tam visam būtu jābūt ļoti labi uh, iestrādātam sociālo partneru sadarbības modelī, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtisks elements. Jūs tāpat uh, novērojāt, atzīmējāt, ka es pati neesmu izmantojis vārdu elas drošība uh, tajā sintētiskajā priekšlasījumā, ko es jums veicu, stāstot par savu ziņojumu sākumā. Jūs šo ainu ieskicējāt, es to ņemu vērā. Es uzskatu, ka krīze, ar ko mēs saskaramies, ir likusi mums domāt par citiem veidiem, kā varētu pieiet šim darba vietu nodarbinātības jautājumam un eh, tieši raugoties, kādas inovācijas būtu iespējams eh, grupējo darba devējs kādas jaunas atbalsta iespējas būtu paredzamas eh, jaunām nodarbinātības eh, formām. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, Sinatus kundze, par eh, nodarbinātību, par citu darba vietu radīšanu. Es domāju, ka tad, kad mēs iziesim no šīs krīzes, pēc šiem paaugstinātā bezdarba apstākļiem, tad, kad mēs būsim tikuši ārā no šīm dzirnavām, mēs, mums nebūs tāds pats nodarbinātības līmenis uzņēmumos, un tātad tas nebūs nepieciešams, un tam jau ir jāgatavojas ļoti ātri, jo mums laika tiešām ir maz. Un visbeidzot, ir tātad jādarbojas gan šīs uzticamības mērogā, gan nodrošinot nodarbinātību, gan arī rūpēties par investīcijām. Uh, lai varētu rast jaunus risinājumus. Un uh, par šiem risinājumiem jūs izteicāties daudzos dažādos veidos, un es katrā ziņā uh, atbalstu arī komisijas precizēto, ka ir ārkārtīgi svarīgi noturēt, paturēt cilvēkiem darba vietas, un tas nozīmē, ka nepārtraukti ir nepieciešams šādas adaptācijas un pielāgošanās, un pie tā mums visiem kopā ir jāstrādā, un uh, To es arī ņemšu vērā savā ziņojumā. Tātad ņemšu vērā visu kolēģi un arī komisijas teikto. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Es eh, pasakos referentei Elizabetei Moronkundzei, un 10. februārī mēs eh, izskatīsim šo jautājumu, un pēc tam 11. Eh, februārī mums ir balsojums. Un tagad es izdarīšu tieši tā, kā Jans Andersons dara, es uzsitu rāmuriņu, kad mēs esam pabeiguši vienu jaunu punktu izskatīšanu. Tātad sastais punkts, un tagad pārējām pie septītā punkta Gabriela Kretu, Eiropas reģionālās attīstības fonds. Ārkārtīgi svarīgs jautājums, un tagad dod vārdu Kretukums. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, este vorba de o cerere de aviz conform. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs runājam par Eiropas sociālo fondu un kohēzijas fondu, un mēs vēlamies izskatiet 83 eh, eh, reģionālā un Eiropas sociālā fonda un kohēzijas fonda noteikumiem. Jautājums ir par to, kādi konkrēti priekšlikumi tiek izstrādāti, runājot par eh, noteikumu par finanšu pārvaldību. Un eh, situācija ir sekojoša. Dalību valstis vienbalsīgi, ja vismaz vairākums atbalsta komisijas priekšlikumu, tas būtu pirm, pirmais. Protams, ka runa bieži iet par dažādiem finanšu instrumentiem, jo tādējādi gan investīciju fondā, gan valūtas fondam ir iespējams piedalīties finansējumā dal dažādās dalību valstīs operatīvās programmās. Un nākamais ir saistīts ar to, kādi ir izdevumi, kuriem var pieprasīt finansējumu no kohēzijas fonda un sociālā fonda. Runa iet arī par maksājumu griestiem, par avansiem, un, protams, ka šajā ziņojumā mēs pieskaramies avansa daļējām izmaksām un avansu ratifikācijai. Vispār runājot, mēs varētu teikt, mēs varētu runāt par to, ka procedūra tiek ievērojami vienkāršota. Kādas būtu ekonomiskās sekas? Ekonomiskās sekas ir 7,3 miljārdi eiro. Un šajā atzinumā mēs esam ieteikuši uh, to, ka mēs vēlamies atbalstīt šo ekonomisko aspektu, un patiesībā mūsu komitejai iebildumu tam nav. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pilnīgi skaidri pateiktu gan komisijai, gan arī dalību valstīm sekojošo. Ļoti svarīgi ir izmantot līdzekļus tādā veidā, kādā tos ir bijis paredzēts izmantot projekta sākotnējā redakcijā, un Eiropas dažādiem projektiem uh, ir jāatcerās, ka ir dažādi instrumenti, un patreiz mēs vēlamies izstrādāt vienkāršot pieeju šiem priekšlikumiem, jo visticamākais, ka darba tirgus piemērošanās kohēzijas fonda līdzekļiem. Darba tirgum būs vairāk jāpiemērojās patreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos kohēzijas fonda prasībām. Tātad patreizajā momentā priekšlikuma redakcija ir tā saucamā bezmaz kā balta lapa. Jo pat ja mēs sakam, jā, tas varētu novest pie situācijas, kurā mēs izpildīsim šos mērķus, taču vienlaicīgi ir svarīgi atcerēties arī to, lai mēs kontrolētu situācijas attīstību un visu laiku pārbaudītu šo noteikumu izpildu reālajā dzīvē. Uh, Vēl bez tam ir svarīgi izstrādāt prejudikātu, kur varētu izmantot arī citas dalība valsts nākotnē. Mūsu komitejas iniciatīva, tieši raugoties no sociālā aspekta, bieži vien sociālo aspektu neņem vērā, jo bieži vien tas ir saistīts ar tiesisko pamatojumu, un nevienmēr mēs esam bijuši spējīgi to nodrošināt. Daudzos projektos sociālais aspekts nav svarīgākais, taču šobrīd mēs tiešām uh, redzam, ka eksistē gan politiskā griba, gan arī tiesiskais pamadoja, pamatojums šā ziņojuma pieņemšanai. Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu ieteikt procedūras vienkāršošanu, un to mēs arī darīsim. Paldies, saka, Marija, panāpa, čupu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Tā tad runājot par eh, Marija Topolus kundze. Lūdzu, vārds jums. Συγχαίρω την συνάδελφο Κρατσού για την αποδοχή της κοινή θέση και συμφωνώ ότι Paldies. με αμοιβαία εμπιστοσύνη για... Es arī piekrītu referentai un uzskatu, ka mums vajadzētu procedūru vienkāršot. Un mums ir arī jārunā par mūsu politisko ticamību un tiesisko pamatojumu. Runāšu konkrētāk. Kontrolējot finansējumu piešķiršanu, nevienmēr ir iespējams savākt nepieciešamo informāciju finansējumu saņemšanai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pamudināt gan dalību valstis, gan reģionus vairāk izmantot abu fondu līdzekļus. Mums ir jāpamudina dalību valstis līdzfinansēt dažādus projektus, un, ja nepieciešams, varbūt Eiropai vajadzētu nodrošināt arī uh, apmācību, kā to darīt. Tātad tikai ar labu pārvaldību mēs varēsim nodrošināt iedzīvotājiem labāku situāciju. Paldies, saka priekšsēdētā kungs. Paldies, es apsveicu. Arī mēs esam patiesībā eh, patiesībā jūs Grieķijā jaungadu svinējāt vakar, ir ārkārtīgi veiksmīgi, veiksmīgi jauno gadu eh, svinēt vairākas reizes un tagad dot vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, Gabrielai Kretu kundzei. Patiesībā man īpaši daudz ko piebilst nav. Vēlētos tikai pateikt, ka esam piln... mēs komisijā esam pilnīgi pārliecināti par sekojošo. Priekšlikums mūsuprāt ir ļoti būtisks un tas ātri novedīs pie situācijas, kurā finansu plūsma no dažādiem fondiem uz dalību valstīm tiks atvieglota. Un vēl bez tam mēs vēlamies nodrošināt to, lai šis finansējums nāktu par labu iedzīvotājiem. Referents kundze pieminēja to, ka viņai ir zināmas bažas par to, ka parlaments nespēs kontrolēt šo programmu izstrādes noteikumus. Uh, jūsu bažām nav pietiekami pamatojumi, jo mēs programmas saturu izmainām kopā ar dalību valstīm, un to mēs neizmainīsim ar direktīvas vai regulas palīdzību, bet gan turpināsim kontinuitīvi strādāt ar dalību valstīm. Es ceru, ka patreizējais atzinuma priekšlikums neiem, nekādā veidā neietekmēs parlamentāro kontroli. Vēlētos pateikties atzinuma sagatavotājiem, un es tiešām ceru, ka šie priekšlikumi uh, regulas izmaiņām uzlabos eh, Eiropas sociālā fonda, reģionālā fonda un kohēzijas fonda labāku piemērošanu reālajā dzīvē. Wir danken Ihnen, Herr Bender. Maria, abschließende Bemerkung, magst du, oder? Un tagad, Marija, es dodu vārdu jums noslēguma vārdiem. Ā, ah, jūs vairāk neko nevēlaties teikt? Nelūdzu. Mulțumesc. Cu certitudine că noi înșine, ca de... Paldies. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs tiešām šeit tiešā veidā pārstādam dalību valstu iedzīvotājus. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka fonda adekvātāka izmantošana iedzīvotājiem nāks tikai par labu. Taču vienlaicīgi mēs zinām, ka prejudikāta gadījumi nākotnē arī nozīmēs arvien vairāk. Uh, un iespējams, ka prejudikāti ar zināmām variācijām atkārtosies. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs gan komitejā, gan arī citur izstrādātu konkrētus mērķus, e, kā mēs varam kontrolēt šos fondus. Paldies, saka priekšstādātāja kungs, paldies, saka Recu kundzei. Grozījuma iesniegšanas e, termiņš ir 29. janvāris. Līdz ar to tas nozīmē, šīs nedēļas beigās ir jābūt iesniegtiem grozījumiem. Un 11. februārī mēs šo jautājumu izskatīsim mūsu komitejas sēdē. Nākamais darba kārtības punkts ir numur 8 - kopējā imigrācijas politika Eiropā. Pirmās diskusijas mūsu komitejā un dod vārdu Madeiras kundzei, referents kundzei. Obrigada, presidents. Um, ehm, o objetivo deste, deste parecer que... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šī atzinuma mērķis ir uh, šim, šim uh, atzinumam ir viena kopīga iezīme. Tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, jo tā ir runāts par uh, svarīgām politiskām nostādēm un instrumentiem, bet šis dokuments jau bija svarīgs pirms mēs nokļuvām šajā finanšu krīzē, jo mēs zinām, ka mūsu sistēmas ilgspējība ir lielā mērā atkarīga no Uh, mūsu spējas uh, uzņemt uh, arvien jaunus imigrantus. Ja mēs ņemam vērā, ka apmēram 50 miljoni cilvēku līdz 2050. gadam vairāk nebūs ekonomiski aktīvais darba spēks, tad mēs redzam, ka uh, mūsu sistēmai ir ļoti būtisks ilgspējības problēmas, un imigrācija jau tagad būtu jāuzskata, ka ļoti uh, svarīgs un nepieciešams impulss mūsu ekonomikas virzīšanai. Ir vērojami ļoti skaidri simptomi, un viens no tiem ir darba spēka trūkums. Un ko mēs attiecīgi ierosinam? Sound ekonomika. Eh, o que é certo? Mums ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu struktūru un pārvaldību eh, šai ekonomiskajai imigrācijai un jānovērtē tās potenciāls jautājumi, kas izried no imigrācijas procesa, nevienmēr ir tie pozitīvākie jautājumi, un mums tāpēc ir nepieciešams rast atbilstošas atbildes. Mēs zinām, ka uh, imigrācija var dot lielu ekonomisko potenciālu, bet mēs zinām, ka uh, dzīvošanas apstākļi, apmācība, dzīves apstākļi un uh, piekļuva darba vietām un pensiju tiesības, visi šie jautājumi nav uh, nokārtot, sakārtot vislabākajā un objektīvākajā veidā. Uh, Mēs eh, zinām, ka mēs visās valstīs cīnāmies pret nelegālo eh, nodarbinātību un attiecīgi esam pret nelegālajiem strādniekiem, bet ņemot vairāk šo nelegālo darbu bieži vien veic imigranti, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un šeit arī paceļas jautājums par eh, riskantām darba vietām, nedrošām, jo tās padara šo ekonomisko sistēmu vēl sarežģītāku tieši tiem cilvēkiem, kas ir šādās darba vietās, un arī to būtu jāpatur prātā. Tāpat laikā jāatcerās, ka e, ir e, valstis, e, un nemaz nav tālu jāraugās, lai tās atrastu, tajās pastāv liels bezdarbs, un liels problēmas ir atrast darbu jauniem cilvēkiem, tīpaši arī sievietēm, un Tas ļoti attiecas arī uz uh, Zemsahāras Āfriku. Olhar para essas fronteiras e olhar para essa questão da imigração sem a... Tātad mums ir jāraugās uh, uz šīm robežām un imigrācija būtu jāuztver ne tikai kā drošības apdraudējumu, bet jāatcerās, ka šeit mēs runājam par cilvēkiem un ka process var būt apusēji pozitīvs gan Eiropas Savienībai, gan uh, citām valstīm. Tā tad uh, tas varētu būt pozitīvs ieguldījums, ja mēs to atbilstoši organizējam. Uh, protams, rodas atkal citi jautājumi, kurus Eiropas Savienība nav atrisinājusi, un tātad kādi ir šie jautājumi, kā konstatēt, izzināt, kādas ir šo imigrantu iemaņas, pirmkārtām viņu uh, formālās iemaņas uh, un certifikācija un uh, viņu neformālās iemaņas un zināšanas. Mums nepieciešams zināt, tātad kādas ir šo imigrantu iemaņas, kādas ir viņu iemaņas kādas viņi ir atnesuši no savas izcelsmes valsts un kādas viņi ir pievienojuši šeit, jo mēs nekādā gadījumā negribam uh, izniekot tās iemaņas, kādas uh, šie cilvēki ir ieguvuši, kādas viņiem jau ir, tātad, lai tās netikt laists uh, vējā. Tāpat arī mūža izglītība, arī tā ir ļoti būtiska ne tikai Eiropas pilsoņiem, bet tā jau nodrošina, jānodrošina arī kā garantēts tiesības um, migrantiem. nepieciešams, lai arī uh, migrantiem šīs tiesības tik nodrošinātas uh, ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Tāpat jānodrošina, lai viņiem būtu pieejama attiecīgās uzturēšanās valsts valodas apguve. Tā tad jānodrošina ne tikai sociālā, bet arī profesionālā un kultūras uh, integrācija. Esmu pārliecināta, ka šāda veida politika ļautu vienlīdzīgu iespēju principu ieviest un šobrīd tiek izmantoti dažādi zemteksti, lai nenodrošinātu šīs vienlīdzīgās iespējas. Mums ir nepieciešama ļoti skaidra un caurskatāma sistēma, lai imigrants varētu atbilstoši savai kvalifikācijai legāli iegūt darbu. Eh, protams, ka uz mūsu robežām pastāv zināms spiediens, mēs to apzināmies, un tas eh, var arī sarūktināt cilvēkus. Mēs zinām, ka daudzi cilvēki cer, ka viņi Eiropas Savienībā atradīs eh, pārticīgu dzīvi un ka viņiem būs labāks iespējas nekā viņiem tas ir viņu izcelsmes valstīs ņemot vērā īpaši Eiropas Savienības veiktās investīcijas, bet es domāju, ka šīs cerības bieži vien neattaisnojas. Tātad nav šāda iedoma un realitātes atbilstība. Pat mūsu 27. Eiropas Savienības dalība valstīs mums ir instruments, kurš ir bijis ļoti noderīgs, bet kurš arī ir atšķiroši, atšķirīgā veidā piemērots, tas ir Eurez, un būtu labi, ja šo tīklu varētu paplašināt un attiecināt arī uz trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības darba devēja varētu meklēt cilvēkus ar konkrētām kvalifikācijām, un šādus darbinieks varētu meklēt arī trešajās valstīs ar šī tīkla palīdzību, un tādā veidā cilvēki nedotos meklēt darbu ar nekonkrētām vēlmēm un vienkārši cerēt, ka uz ielām mētāsies zelta dukāti, bet un lai viņiem nebūtu jākāpja eh, nedrošās laivās un jāceļo pāri jūrai, tā tad eh, tādā veidā mēs arī varētu demonstrēt, ka uh, ir nodarbinātības uh, iespējas uh, Eiropas Savienībā un Ja mēs tātad izmantotu šo sistēmu un centrus, kas jau ir izveidoti, Um, tādi jau dažviet pastāv un ir plāni arī vēl papildus šādas centrus izveidot. Un, ja pat arī tiek izmantots Eiropas Savienības pārstāvniecības trešajās valstīs, mēs uh, varētu veidot šo Eures tīkla platformu un mēs varētu nodrošināt arī uh, pakalpojumus un varētu sniegt konsultācijas cilvēkiem par to, kā atrast darbu, kā iegūt mikrokredītus, un tas stimulētu un veicinātu ekonomikas attīstību pašās izcelsmes varstīs. Un Eiropas Savienība arī varētu veikt zināmas investīcijas, lai tieši tur uz vietas piedāvātu cilvēkiem plašākas iespējas, un lai šie centri nedarbotos tikai vienā virzienā, tātad, lai cilvēki tiktu iepludināti Eiropas Savienībā. Ir ārkārtīgi grūti panākt nepieciešamo īsto līdzsvaru šajās dažādajās sinerģijās un ir nepieciešama ļoti precīza koordinācija, vai nu tas tiek veikts nacionālā vai Eiropas līmenī. Mans iespējas ir tāds, ka tad, kad mēs runājam par vietējo un reģionālo līmeni, tad bieži vien šie līmeņi ir daudz mazāk iesaistīti šajā procesā un mēs zinām, ka vajadzības darba tirgu ir ļoti svarīgas. Tātad, kā es teicu, reģionālajie un vietējie līmeņi arī ir jāiesaist šajā koordinācijas procesā par darba tirgu relatīvajām nepieciešamībām un par uh, migrācijas politikas ieviešanu. Tad ņemot vērā ne tikai to, ka dažās valstīs pietrūks darba spēka, bet ņemot vērā arī to, ka imigrants nepieciešams atbilstoši integrēt. Un eh, runājot par pārvaldības loģiku un runājot par sociālo lingvistiku, par to, cik svarīgas ir skolas un līdzīgi, tad ir ārkārtīgi būtiski atcerēties to, ka cilvēki, kuri ir lielākajās riska grupās, visbiežāk jūtas apspiesti, eh, griezties pie uh, varas iestādēm. Un, piemēram, ja viņiem ir jārunā ar skolas vadību par viņu bērnu izglītību, tad vairākās Eiropas dalību valstīs pēdējā laikā ir iegūta pozitīva pieredze. Proti, vairākas skolas vai dalību valsts ir izveidojušas tādu politiku, kas atzīst trešo valstu iedzīvotāju kultūras un izglītības aspektus, uh, Un eh, šeit mēs varam runāt par daudzkulturālības iespējām un par to, cik daudzkulturālība var būt dažāda. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā būtu ārkārtīgi būtiski, ja daudzkulturālību mēs varētu ievīt ikdienas dzīvē gan ciešāk, gan arī veiksmīgāk. Uh, Runājot par kopējo imigrācijas politiku, mēs nevaram izvairīties no viena aspekta, un tas ir sekojošais. Ir dažādi instrumenti un dažādas politikas. Mēs, mums neizdosies izveidot Eiropā kopīgu imigrācijas politiku, ja mēs vispirms to nebalstīsim uz kopīgu patvērumu meklēšanas politiku Eiropas Savienībā. Un šādai politikai ir jābalstās uz Eiropas sociālo politiku. Ar to arī gribētu teikt paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs kungs. Un eh, Marijas kundze ir pirmā sarakstā. Υπάρχει μετάφραση γιατί η ελληνική μετάφραση είχε χαθεί στο τέλος. Υπάρχει. Lielas paldies, Tomas. Paldies. Tātad vai tūkojums notiek bez problēmām? Jā, acīm redzot, viss ir kārtībā. Visotera στην ανάλυση. Mūsu Eh, referente jau daudz ko pateica uh, savā analīzē, būtībā daudz vairāk nekā tas ir uh, atzinumā, un uh, mūsu uh, komiteja izstrādā tikai atzinumu uh, Lība komitejai, kurai ir šis pašinicitīvas ziņojums uh, par uh, komisijas paziņojumu. Mēs uh, visi esam priecīgi redzēt, ka, vis, ka visbeidzot uh, ir šāds komisijas uh, paziņojums, kaut arī tas ir tikai paziņojuma formā, bet nu, mēs esam uh, priecīgi, ka tomēr tiek risināts šis imigrācijas jautājums Eiropas Savienībā un ceram, ka pēc šī paziņojuma sekos arī citi konkrētāki lēmumi un pasākumi. Mēs šeit esam apstiprinājuši arī atzinumu par, uh, par zilajām kartēm un būs vēl arī, es ceru, citi priekšlikumi un ir vēl ļoti svarīgs lēmums par pieciem fondiem, kas. Tātad, kas ir ļoti svarīgi šajā emigrācijas kontekstā, un arī šeit, es domāju, būtu nepieciešama atsausme šo finansēšanas mehānismu iespējamo izmantošanu, jo šie finansēšanas mehānismi uh, dod iespēju nodrošināt labākas darba meklēšanas iespējas imigrantiem. Uh, referenti mums gluži pareizi jau norādīja, uh, cik svarīgas ir divpusējās attiecības, viņa eh, runāja arī par imigrācijas eh, politiku tādā plašākā izpratnē, kas eh, nodrošinātu tādu humānāku imigrācijas politiku, humānāku nekā to, kāda ir šodien, lai tā būtu neformālāka un lai tā būtu politika, kurā katra cilvēka gadījums tiek izskatīts individuāli. Tātad šādas politikas ietvaros Es kādā žurnālā esmu redzējusi rakstu, ka no kādas uh, pilsētas uh, ir aizplūduši imigranti, un kas tad ir noticis, ir uh, zudis pieprasījums pēc darba vietām. Es domāju, ka ir jādomā par uh, šo jautājumu. Tātad par darba vietu nodrošināšanu. Es domāju, ka ar uh, grozījumu palīdzību mēs varēsim uh, papildināt šo tekstu. Ir nepieciešams nodrošināt arī kompetenci atzīšanu, lai varētu atbilstoši izmantot, efektīvi izmantot darba spēku. Bet uh, ir nepieciešams noregulēt vairākas problēmas, kā piemēram uh, sociālās drošības, sociālās apdrošināšanas jautājumu. Es ar jūsu atļauju gribētu runāt par Eh, imigrācija, kāda tā bija agrāk, jo pastāvēja divpusējas attiecības. Šīs divpusējās attiecības varēja regulēt eh, tolaik eh, sociālās garantijas. Vācija, piemēram, bija labs piemērs, jo tā uzņēma tūkstošiem imigrantu no dienvidvalstīm. Un e, būtu labi, ja mēs izmantotu šo pagātnes pieredzi, lai mēs arī e, turpmāk varētu e, veidot labu imigrācijas poz politiku pozitīvā gaisotnē. Tālāk. Mm, pie, lūk, dzirdējām visādas dāmas jau uzstājamies, un tagad runās vēl viena. Katrīna, jūs, Elizabet Moras nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs visi uh, pozitīvi vērtējam to, ka šī mm, imigrācijas politika Eiropas uh, līmenī konkretizējas. Man ir tikai divas ļoti īsas piezīmes uh, saistītas ar ceturto un ar septīto punktu. No vienas puses es gribētu uzdot jautājumu referentei, kāpēc ir izmantot šis teiciens Uh, mācīties visas dzīves garumā un kāpēc nav runāts par izglītību visas dzīves garumā. Vai tur nav ietverts kaut kāds ierobežojums? Manuprāt, ir nepieciešams, lai būtu nodrošināta izglītība mūža garumā, jo uh, izglītība ietver dažādus apmācības uh, līmeņus. Tātad nevis tikai šos tehniskos apmācības līmeņus. Un otrais komentārs Otrais punkts, par ko es gribēju runāt. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs prasītu, lai notiktu koordinācija Eiropas līmenī, koordinācija reģionāliem un vietējiem līmeņiem, jo decentralizācijas ietvaros tieši šiem līmeņiem ir ļoti liela atbildība izglītības jomā, un tātad koordinācija nedrīkstētu notikt tikai pār nodarbinātību, bet tai būtu jānotiek arī ar uh, izglītības uh, jomu. Tātad šie bija tie divi komentāri, kurus es gribēju uzsvērt, un es domāju, ka tos varētu kaut kādā veidā arī iestrādāt grozīmos. Paldies. Dank, Elizabete. Jās paldies, Elizabete. Nākamos runātājs Krecokundze. Paldies! Es eh, vēlētos izteikt savu veidu vispārēju rakstura komentāru. Uh, Eiropas Savienības līmenī mēs bieži vien izstrādājam ļoti visaptverošas un loģiskas politikas jomas, taču bieži vien šīs jomas savā starpā nav savietojams vai ir savietojams ļoti slikti. Un šeit es vairāk gribētu runāt par attīstības politiku. Es uzskatu, ka vajadzētu stingri nošķirt no vienas puses iespējamībai imigrantiem legālā veidā un arī cilvēktiesības respektējošā veidā e, ļaut pieeja mūsu darba tirgumu un no otras puses selektīvi stimulē to, lai kādas konkrētas nozars imigranti ierastos e, Eiropā darba meklējumos. Un tādējādi mēs izvairītos no konkurences ar tiem darba ņēmējiem, kuri jau strādā Eiropas Savienībā. Uh, Ko vēlējos pateikt? Uzskat, ka mums, kā atbilsti, atbilstošajai komitejai, patiesībā tai komitejai, kur gandrīz vienībā, vienīgā nodarbojas ar sociālajiem jautājumiem parlamentā, mums vajadzētu nošķirt šos divus jautājumus. Arī patreiz pasaulē valdošā ekonomiskā krīze sevi ietver to, ka mums nevajadzētu stimulēt jaunu imigrantu plūsmu uz Eiropas Savienību bet eh, mums vajadzētu uzmanīties, jo, protams, ka mēs no imigrācijas kā tādas neizvairīsimies. Paldies, saka priekšstādātāja kungs. Līdz Līna lūdzu. Lielas paldies. Paldies referente. Nu, pāris lietas. Piekrīt kopējai imigrācijas politikai. Esam strādājuši pie tā jau vairākus gadus. Bet zinu, ka būs zinām pretestība daudzās dalību valstīs Nu, tieši ekonomiskās krīzes dēļ tas jāņem vērā. Iedzīvotāji zaudē darba vietas, un viņi būs daudz vairāk pret šādu veidu politiku. Un mums jāmēģina rast tādu veidu kopēju virzienu priekš Eiropas Savienībā, un šajā virzienā viņi nevēlēsies iet droši vien. Otrajā punktā jūs runājat par migrantu strādniekiem. Nu, manuprāt, tie ir eiropieši, kas ceļo no dalībvalsts dalībvalsts darba meklēšanas nolūkos. Nu, varbūt tad vajadzētu rakstīt imigranti, imigranti strādnieki, jo migrējošie strādnieki tad tomēr, es domāju, ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas ceļo pa dalību valstīm meklēt darbu. Es domāju, te, te jānošķir šie termini. Nu, es domāju, ka te vienkārši tad neliela kļūmīt notikusi. Man patīk, kad jūs runājat par nelegālo darbu, jā. Es droši vien iesniegšu pāris grozījumus par šo punktu un arī par otro punktu. Jūs runājat par šo te šīm prasmēm un prasmu atzīšanu. Jā, ļoti svarīgi atzīst kvalifikācijas no dažādām valstīm. Ļoti labi zinu, ka tās nav tikai sievietes. Esmu Lielbritānijā e, sastapsies ar daudziem ārstiem, kas nevar, piemēram, strādāt savā profesijā, tāpēc, profesijā, tāpēc ka netiek kvalifikācija atzīta, jo viņu nu, kvalifikācija iegūta šai trešā valstī. Viņi strādā citās profesijās. Un ir arī citas profesijas, protams, kur noteikti tieši tas pats. Viņi uzņems tādus uh, darbus, kuriem viņi faktiski ir, eh, nu, pārāk augstas kvalifikācijas, bet, nu, neko tur nevar darīt. Jums taisnība, kad uzsverat šo jautājumu. Jūs nesat pieminējis neko par cilvēku kontrabandas upuriem, cilvēki, kas tiek pārvest pār robežām nelegālā veidā. Es zinu, ka šeit ir daudz ko teikt par to. Es domāju, varbūt būtu liederīgi kādu komentāru arī iekļaut par šo jautājumu arī savu, jūsu ziņojumā. Un nu, tad šie upuri, kas rodas cilvēku kontrabandas rezultātā. Nu, piemēram, es nedomāju te tik vien par eh, seksuālo verdzību, bet arī šīs te eh, meitenes bērni, kas tiek atvesti, kas strādā tā kā par tiem vergiem, kā maikalpotāji, bez tiesībām, bez kā, es domāju, tas arī jāapskata kā tāds atsevišķs jautājums. Tātad skatāmies ne tikai uz nelegālo darbu, bet arī tie, uz tiem, kas tiek piespiest šādā veidā strādāt nelegāli. Un tātad varbūt eh, šajā saistībās iesniegšu grozījumus, bet kopumā jāsaka piekrīt visam šim ziņojumam vai lielā, vairāk, lielākajai daļai. Nu, tikai pāris papildinājumu tātad ar saviem grozījumiem mēģināšu ieviest ziņumā. Paldies! Nākamais runātājs tikai gribēju pierādīt arī, nu, ka vīriešiem ar šeit ir kas, ko sakāms, saka Hēgis kungs. Protams, šeit atzinumā var iekļaut vēl daudz ko daudz vairāk, bet šeit jau ir arī apjomi ierobežojumi. Viena lieta tomēr, kas man liekas ir jāiekļauj šeit, ir pārvaldības sistēma, pārvaldības politika migrācijas sistēmai, un tā jānāk par labu ne tikai Eiropas Savienībai, bet, protams, arī šīm te nācijām, ieceļošām nācijām. Uh, Nu, piemēram, Filipīnu veselības aprūpas dienas pilnības sabrukšana noved pie tā, ka filipīniešu māsiņas tagad strādā Lielbritānijā. Nu, tā tad jādomā arī par šīm valstīm, ar ko mēs sadarbojamies, ar kurām mums ir šīs partnerības. Paldies! Šķiet, jūs bijat pēdējais runātājs sarakstā, un nu, tagad dod, dod vārdu vēl referentai Madēras kundzei. Lūdzu. Esmu pateicīga visiem kolēģiem par uh, izteiktajiem komentāriem. Un domāju, ka tie visi tiešām bija par tēmu, un man nebūs nekāda problēma ietvert viņa domas šai tekstā. Nu, man radīsies varbūt tāds neliels kārdinājums runāt par kopēju patvērumu politiku. Jā, tāds kārdinājums ir. Bet domāju, ka mēs Nevaram šobrīd par to īpaši daudz runāt, varam tikai izteikt pāris brīdinājumus šai saistībā. Citādi mums jāpieturas pie pašreizējās temata, tad, kad sagatavojam šo atzinumu. Nu, protams, visi minētie punkti pilnīgi noteikti tiks ietverti šajā atzinumā. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, gribēju norādīt, ka termiņš ir ļoti īs rīt rīt pusēs 12. Tad arī puses 12 grozījumiem jābūt iesniegtiem, jo Lība komiteja jau 5. Marts, martā balsos par šo ziņojumu. Es ceru, ka tas viss ar to viss ir kārtībā, un uh, eh, referenta teica, ka viņi ņems vērā šo informāciju, jā. Nu tā tad liels paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi, ko kāds grib izskatīt, kādi citi jautājumi? Ja ne, tad var jums informēt, ka nākamā sanāksme būs 10. februārī no 3 līdz 6.30. Tātad eh, pēcpusdienā un paldies, un līdz ar to šo sanāksmi mēs beidzam. Darbs ir beidz. Paldies!